nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu Caterpillar un Alstom lietas. Um, mums ir arī padoms un komisijas pārstāvji. Es pirms došu Korčaka kungam, padoms ministram, liels paldies, ka jūs varējāt atbraukt uz šo plenārsēdi, dod jums vārdu. I have it on. So once again, Madam uh, President priekšsēdētāji, godājumie deputāti, komisārs kundze. Vispirms um, es gribēju atvainoties, jo es um, nevarēšu piedalīties uh, šodienas plenārsēdē līdz uh, pašam vakaram. Iemesls ir uh, tāds, ka man steidzīgi ir jādodas atpakaļ uz Bratislavu, jo mēs beidzam sagatavošanās darbus eh, augstā līmeņa sanāksmē. Um, es eh, pirmdien mainīju savus plānus, lai varētu kaut nedaudz piedalīties šajā sanāksmē, bet diemžēl es eh, nevarēšu noklausīties vis, visās debatēs. Uzņēmumu slēgšana Beļģijā un Francijā ir izraisījušas milzīgas dusmas un neapmierinātība attiecīgos reģionos. Nesenie Caterpillar un Alstom gadījumi atspoguļo plašāku tādu fenomenu masveidīgu darbinieku atlaišanu visā Eiropas Savienībā, ko izraisījušas ir ekonomiskās vidas izmaiņas ar savukārt ekonomiskiem sociāliem efektiem. Un autobūvis industrijas krīze, kā arī visa re, restruktūrizācija norāda uz to, ka ir nepieciešams ļoti rūpīgi pārdomāt šo problēmu gan galību valstīs, gan arī Eiropas, Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jāpieņem lēmums, vai mēs um, atlaidīsim mūsu, mūsu um, industriālā zināšanas, ļausim attīstīties tām citviet, vai arī mēs uzlabojam šo lietu. 2013. gada jūnijā Eiropas padome jau atzina ka ir nepieciešama ļoti spēcīga industriālā bāze Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti svarīgs konkrēts spējas un izaugsmes mm, bloks. Un jau parlaments vai rezolūcijā 2014. gadā ir norādījis uz vairākiem aspektiem, par kuriem ir vērts padomā. Es tikai par dažiem runāšu. Uh, Un gan parlaments, gan padome ir aicinājusi veidot ambiciozu industriālo politiku, ieskaitot arī sektoru iniciatīvas, kas būtu jāvirza komisijai, jādomā par konkurētspēju un par vajadzību uzturēt spēcīgu, stipru industriālo bāzi. Tālāk nodrošināt aktīvu industriālo politiku. Un tāpēc eh, šī konkrēta spēja ir eh, jāintegrē visās attiecīgās politiskajās doma, eh, jomās, jāstrādā ar infrastruktūru, jātīst arī mm, digitālā infrastruktūra, jāstrādā ilgtermiņā. Uh, darba tirgum ir jāaug, sociālās tiesības ir jāgarantē, un finansēšanas uh, jomā arī ir panākts um, progress, piemēram, Eiropas strateģisko investīciju fonds darbošajā ziņā, bet um, joprojām ir nepieciešams uh, arī likvidēt šķērstus un nodrošināt kapitāla finansēšanu. Ir uh, arī jāveicina mm, kreditēšana mm, caur Eiropas investīcijām, reindustriācijas mm, procesos, arī jānavar apstrādēšo rūpniecību un attiecīgiem pakalpojumiem tā kā reģionālie un vietējie lēmēji ir atbildīgi par divu trešdaļu tēriņu no Eiropas Savienības, ir ļoti svarīgi nodrošināt lokālo sadarbību ar attiecīgiem uzņēmējiem. Reģioniem ir izšķirīga loma atbalstot modernizāciju, uz uzdevumu var veikt arī kombinējot gan reģionālo politiku kopā ar industriālo politiku, kā norāda pēdējie notikumi Ir nepieciešams efektīvs sociālais dialogs, jāiesaista gan valdības, gan uh, sociālie partneri. Un aizvien biežāk tiek atzīts tas, cik svarīgi ir iesaistīt sociālos partners visos sadarbības līmeņos. Padomi ir atbalstījis komisijas veiktos pasākumus, sociālo partneru iesaists ziņā, arī sociālo politiku izstrād ziņā, kam varētu būt ļoti būtiska ietekme uz nodarbinātību un sociālo politiku. Um, bet ir jāņem vērā arī finansiālie aspekti, un tāpēc Eiropas Savienība ir izstrādājusi instrumentus, lai atbalstītu um, darbinieku nodarbinātību, lai arī um, mazinātu sociālais seks, ko izraisa restruktūrizācija. Un eh, Eiropas fondi ir eh, arī viens no veidiem, kā, eh, kas palīdz reintegrēt darbiniekus, kas pārcie, pārcieš mm, struktūrizācijas šoku. Tomēr šis EGF e fonds nav vienīgais iespējamais un nav pietiekams. Mums ir jāstrādā visiem kopā, lai palīdzētu uh, adaptēties, pielāgoties ekonomiskai vidē, kas mainās, un tāpat laikā saglabāt izaugsmi un kvalitatīvas darba vietas. Dāmas un kungi, un pētījums un inovācija arī ļoti svarīgi aspekti Eiropas ekonomika un šādā kontekstā. Prezidentūra kopā ar komisiju aicina Eiropas un starptautisko zinātnieku un pētnieku aprindu pārstāvjus, arī biznesa pārstāvjus aicinām mēs uz lielu konferenci, kur tiks spriest par Eiropas reindustrializāciju. Tas notiks Visbratislavā 26. un 28. oktobrī. Mēs fokusēsimies uz nanotehnoloģijām, apstrādājušo rūpniecību un ražošanu uz biotehnoloģijām, citas starpā. Vēl viens svarīgs elements ir digitalizācija tām ir ļoti labvēlīgs efekts uz visiem sektoriem, visām nozerēm, bet mums nepietiek, nav pietiekama attīstība šai ziņā visā Eiropā. Eiropas dalībvalstīs un reģionā visiem ir savu lomu, savu uzdevumi, lai veicinātu digitalizāciju un lai attīstītu digitālās darba kārtības industriālo aspektu. Un tāpēc arī padome atbalsta komisijas paziņojumu par industrijas reģionu digitalizāciju. Un um, arī nepieciešams investīcijas izglītībā un apmācībā ir labāk jāpielāgo iemaņas darba tirgus vajadzībām. Tas ir veids, kā stiprināt izaugsmi un konkurētspēju. spēju un, un nodarbinātību. Un eh, mums ir jāstrādā visiem kopā, ja mēs gribam panākt šo reindustrializāciju. Parlaments un komisija strādā eh, kopā, lai sasniegtu šos mērķus, arī padomu dar tāpat, un reindustrializācijas jautājums tiks prieksts padomē 29. septembrī. Un es vēlreiz gribētu atgādināt iepriekš minēto konferenci, kas notiks Bratislavā, un tur es aicinu visiem arī piedalīties. Lielas paldies! Es vēlreiz Atvainojos, ka man tiešām ir jāatstāj šī sanāksme, bet es jau tā esmu vērienīgi nokavējies. Paldies. Jā, mēs saņēmām šo te informāciju, mēs zinājām. Un tagad es došu vārdu komisārs kundzei. Paldies priekšsēdētāji, godājumie deputāti, nesenie Caterpillar un Alstom paziņojumi. Uh, par um, to, ka ir paredzēts uh, slēgt uh, lielus uzņēmumus Eiropā. Tas ir milzīgs uh, trieciens nodarbinātiem un arī mm, bremzē reģiona attīstība. Paldies Eiropas parlamentam par šo debati, paldies par to, ka šeit tiek vilkt saiknes ar šo ļoti svarīgo nākotnes aspektu Eiropā, par to, ka nepieciešams konkurētspēju veicināt. Un komisija domā, ka primārais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem, kas ir cietuši, un tāpēc ir nepieciešams steidzīgi domāt par strādniekiem, par viņu ģimenēm, par vietējo ekonomiku. Eiropa nepastāvēs malā, mums ir jāstrādā kopā visiem politiskiem līmeņiem, lai palīdzētu strādniekiem, kas ir zaudējuši savas darba vietas, kā arī lai palīdzētu reģioniem, lai pārvarētu šo ekonomisko un sociālo situāciju, kas ir ar problēmām. Vispirms uzņēmumiem eh, visā Eiropā ir uz sociālo dialogu likt restruktūrizācijas centrā. Uh, Strādnieku informācija un konsultēšanās ar tiem ir pats centrālais punkts sociālā modelī un pilnīgi skaidrs, ka neviens uzņēmums nedrīkst izvairīties no šādas atbildības pret saviem darbiniekiem. Otrkārt, tad, kad darba vietas tiek slēgtas, Un šī atlaišana ir saistīta ar globālo situāciju, tad mums ir gan solidaritātes, gan arī globalizācijas pielāgošanas fonds. Uh, un tas arī sniedz atbalstu attiecīgi cietušajiem. 3 miljoni eiro jau pēdējos gados ir izmaksāti, lai palīdzētu katalpir atlaistiem darbiniekiem un arī citiem reģiona. Un vēl ir arī papildu finansējums, ko varētu sniegt no Eiropas globalizācijas fonda, ja attiecīgā dalībvalsts lūgs pēc šādas palīdzības. Finansiālie līdzekļi no EGF varētu atbalstīt gan pārkvalificēšanos, un vēl arī Eiropas reģionālais fonds un sociālais fonds arī varētu palīdzēt attiecīgiem reģioniem un attaistiem strādniekiem. Un tāpēc mums ir izveidot arī darba grupa. Tur piedalīsies gan Beļģijas iestādes, gan arī komisija, un ir iespējams arī atbildēt un rast atbildes uz jautājumiem, kas ir saistīti ar dažādām eh, problēmām šajā sakarā. Visi šie pasākumi sniedz atbildi uz šo problēmu no komisijas. Un no paša sākuma mēs jau esam sūtījuši stingru signālu, ka ir nepieciešams uzlabot konkurētspēju mūsu rūpniecībā. Tas ir jādara arī ilgtermiņā, izmantojot Eiropas investīcijas plānu. 2016. gada jūlijā 20,4 eh, miljardi eiro jau ir investēti eh, gan inovācijā, gan infrastruktūras projektos, mazos un vidējos eh, uzņēmumos. Tas ir izmaksāts no Eiropas fonda strateģiskajām investīcijām. Un ir paredzēts, ka no šī fonda tiks piesaistīts vēl 150 vai ģenerēt 150 miljārdu eiro investīciju formā. Uh, Un kā veica Junker kungs um, šorīt no rīta, komisija turpinās šo darbu, divkāršojot gan fonda darbības ilgumu, gan arī summāri. Un līdz 2020. gadam kopumā šis skaits būs um, dubultots. Un ir mūsu uzdevums ir radīt labāku regulējumu. Uh, Industriālā dimensija tiek iestrādāta arī visās citās komisijas politikās, gan arī vienotā tirgus stratēģijā, gan cirkulārās ekonomikas paketē, gan enerģētikas, digitālajā, kapitālā, tirgu savienība pētniecības un zinātnes darba kārtību, labākas uh, likumdošanas uh, darba kārtību, tirniecību visiem stratēģiem un jauno prasmju darba kārtību vai programmu Eiropai. Un uh, tiešām uz mainīgās ekonomikas fona šīs prasmes lielā mērā noteiks Eiropas konkurētspēju un arī spēju virzīt inovācijas. Šie pasākumi palīdz mobilizēt un piesaistīt investīcijas un ir arī kā katalizators eh, darba vietu radīšanā un izaugsmē. Mūsu prasmju eh, programma ir domāta visiem, neatkarīgi no vecuma un nodarbinātības stāvokļa, arī tiem bezdarbniekiem, kas atrodas starp darba vietām godējami deputāti, mūsu rūpniecība ir spēcīga, bet tomēr pasaulē ir ļoti spēcīga kon, konkurence, kas pieauga, tāpēc mums ir jāaktivizē mūsu pasākumi, jāstiprina mūsu programmas visos līmeņos, lai nodrošinātu to, ka Eiropa joprojām ir ļoti konkurētspējīga un arī atraktīva visiem, visiem iesaistītajiem. Paldies, un tagad sāksim debati. Dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms dosim vārdu Grostets kundzei. Liels paldies priekšsādātāji un paldies arī komisādas kundzei. Diemžēl vēl vienu reizi mums ir jārunā par šo dziļo konkurētspējas eh, krīzi un eh, investīciju trūkumu mūsu eh, rūpniecībā. Un piemin, pieminot šo Caterpillar un Alstom gadījumus, tie ir simptomātiski Eiropas konkurētspējas Uh, ilustrācija. Un tas ir ārkārtīgi sastraucoši, un tas uh, ārkārtīgi bieži raisa dusmas. Un ir nepieciešams, lai uh, sabiedrība būtu informēta par šo objektu grūto situāciju. Vien, vienlaicīgi, lai tiktu meklēti arī glābšanas plāni. Uh, Un eh, tas ir eh, signāls par to, ka mūsu uzņēmumi nav konkurētspējīgi. Ir eh, nepieciešams atsevišķām dalībvalstīm radīt adekvātu realitāti. Ir nepieciešams pastāvīgi restruktūrēties, pielāgoties pārmaiņām bet uh, tas ir jādara, lai tas ir jādara tā, ka tiktu radīta arī labvēlīga nodokļu vīda un uh, vīdes apstākļi. Un tas īpaši attiec uz Alstom. Man liekas bīstami, kad valdība vienam Francijas uzņēmumam, kurš ir grūtībās, kurš ir milzīgos parādos pret Francijas dzelzceļa sabiedrība, SNCF, uh, mākslīgus pasūtījumus, bet uh, jau gadiem ilgi Francijā nav kārtīgas dzelzceļa politikas. Eiropā trūkst uh, prognozējumības. Mēs bez pārstājas runājam par rūpniecisko politiku, bet kurš tad ir piedāvājis kārtīgu ilgtermiņa rūpniecības attīstības stratēģiju Eiropas uzņēmumiem? Lūk, uh, šie vislielākie, vislielākie cietēji no situācijas ir darba ņēmēji Um, kuriem ir um, jāsaskars ar šo situāciju, tāpēc, ka valdība nav spējusi realizēt reformas. Un šie vienmēr ir visgrūtākie brīži darba ņēmējiem, un tieši tāpēc viņiem ir nepieciešama palīdzība, kā jau jūs, uh, komisārs Kundze, teicāt, ir nepieciešams aizsargāt viņu sociālās tiesības. Un, uh, Mūsu Eiropas uh, rūpniecībai nepieciešama stabilitāte, nodokļu stabilitāte, leģislatīvā stabilitāte un um, ir nepieciešama arī ilgtermiņa stratēģija, kas uh, tām dotu drosmi. Paldies, Grostetas kundze. Nākamā runātāja ir Arēnas kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Liels paldies uh, priekšsādātāji. Pa, paziņotā Katerpilāra slēgšana Goslī pilsētā. Uh, saduras ar uh, neizpratni un sašutumu. Un Caterpillar nav vienīgā šāda firma. Mēs katru gadu dzirdam par uh, tādiem gadījumiem Fi Somijā, Norvēģija, vairāk nekā desmit miljoni atlaisto Zviedrijā, Sony Ericsson. Šis saraksts ir garš, bet uh, ne jau būtiskākais ir slēgta uzņēmuma saraksts, bet kāpēc tie slēdzas un kā tie uh, slēdz savu darbību. Uh, Caterpillar koncentrē savu darbību tur, kur ir zemākās algas un uh, tur, kur ir jāmaksā zemākie nodokļi. Caterpillar uh, ir izlēmis uh, arī vairāk izmaksāt dividendes nekā attīstīt rūpniecību. Un, uh, Tas notiek ārpus Eiropas, eh, kur eh, netiek ievērotas darba ņemēja tiesības. Tās tiesības, kuras ir jāievēro uzņēmumiem Eiropā, un eh, līdzīgu praksi piekop daudzi multinacionāli uzņēmumi. Caterpillar arī ir tiešas, Caterpillar slēgšana arī ir taupības politikas sekas Eiropā, kas ir mazinājušas investīcijas, un es domāju, ka mums ir jāstrādā tieši šajā virzienā. Pirmkārt, ko darīt? Kā jau jūs teicāt, komisāram nepieciešams palīdzēt atlaistajiem darba ņēmējiem un reģioniem, un es zinu, ka jūs esat tam gatavi. Otrakārt, ir nepieciešams atjaunot valsts sektora investīcijas. Un, uh, un treškārt, uh, noteikt nodokļus tur, kur tiek gūta pēļņa. Nepieciešams arī nedot absolūtas tiesības ārvalstu investoriem. Uh, Mēs šajā parlamentā neesam gatavi samierināties ar arbitrāžas tiesu izmantošanu, kas dot visas tiesības tikai investoriem. Un visbeidzot ir nepieciešams veikt ietekmes pētījumu par globalizācijas sekām un nevajag runāt tikai par pozitīvajiem aspektiem. Jā, ir pozitīvi aspekti, bet ir jārunā arī par negatīvajiem aspektiem aspektiem, jo tas uh, liecina, ka mēs neesam uh, varējuši pielāgot mūsu uzņēmumu struktūras, un uh, tas šo globalizācijas žņaugu padala, padara vēl stingrāku. Paldies! Nākamā runātāja ir Stīvenses kundze, pusotra minūte. Liels paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi! Pirmās domas par lēmumu paziņošanu uh, Caterpillar gadījumā man saistās ar eh, tiem, kuri Mm, visvairāk no kā cietīs. Mana partija NVA domā par uh, atlaistajiem darbiniekiem, un viņiem, protams, uh, šis lēmums uh, slēgt ražotni ir vissmagākais. Globalizācija rada daudz risku un ir nepieciešama ļoti pārdomāta politika, bet mēs nedrīkstam būt arī protekcionistiski starptautiskā konkurence Nu, parasti rada vairāk darba vietu, papildus darba vietas, nevis tās likvidē. Un tāpēc uh, tas ir jāpatur prātā. Ilgspējīgas, uh, ilgspējīga tehnoloģija attīstība prasa darba tirgu, kurš ir spējīgs pielāgoties, lai mm, saglabātos nodarbinātības iespējas, un nedrīkst arī nevienu pāragri norakstīt. Darba ņēmēju demogrāfiskā novecošanās nozīmē to, ka viņiem ir jāpaukstina sava kvalifikācija pastāvīgi. Protams, nodokļu maksātāja naudas ieguldīšana nav ilgtspējīgs risinājums. Tas ir Dalībvalstu uzdevums veikt eh, struktūrālas re reformas, kas veicinātu nodarbinātību un uzņēmēju darbību. Un manā valstī, Bēļģijā, mm, Fla Flandrijas un Valonijas valdība šeit mm, rāda labu piemēru. Stīvensa kundze, jums ir uh, zilās kartīts jautājums no Terabēlas kunga. Vai jūs uh, atbildēsiet? Jā, Terabēlas kungs, jūs jautājums. Es dzirdēju, ka Stevenses kundze teica, ka NVA ir solidāra ar eh, darba ņēmējiem un eh, labākā forma, kā izrādīt šo solidaritāti, ir restruktūrizācija. Un Beļģijā tas notiek, bet es konstatēju, ka NVA pilnībā neatbilsta šo metodi. Jūs vienkārši domājat pašlaik par sociālās krīzes mazināšanu, kas ir redzama Goslī un visam reģionam. Kāpēc jūs esat pret restruktūrizāciju? Paldies! Stevensas kundze. Dārgo kolēģi, liels paldies uh, par uh, jūsu jautājumu. Tomēr jums vajadzēja klausīties to, ko es teicu. Mēs esam pret uh, to, ka tiek norakstīti vecāki, gados vecāki darba ņēmēji, jo Tas nepiedāvā ilgspējīgu risinājumu. Ir jānodrošina, ka gados vecāki darba ņēmēji var pārkvalificēties un atrast jaunu darba vietu. Tas ir tas, ko mēs aizstāvam. Priekšlaicīga pensionēšanās nav tas uh, risinājums, kam mēs dodam priekšroku. Paldies tālāk, eh, deprēkungs, divas minūtes. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Uh, Katerpilāri paziņojas par to, ka slēgs savu rūpnīcu Goslī. Darba ņēmēji bija šokēti un um, valdība uztraukusies, bet um, darba ņēmēju ir divreiz mazāk nekā apakšu uzņēmēju. Mm, ja šis, tas ir uh, tīrs kapitālisma lēmums, un, un par to netika paziņots uh, valdībai manā valstī, kad tas tika izdarīts, uh, vadītāji no ASV pat nebija klāt. Un jāatzīmē, ka šī slēgšana vēl vairāk ir trieciens um, reģionam, kurš eh, cieš no deindustrializācijas un nepievilcīgas vides. Mm, tas jāatzīmē, kā arī stabilitātes un izaugsmes eh, pakts, kurš radīs smagas sekas manam reģionam un, un Briselē. Un, un Tas pirmkārt eh, nozīmē, ka mums ir nepieciešams prasīt skaidrs paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tiek slēgta pelnītspējīga rūpnīca, un uh, kas nav ieslīgus parādos. Otrakārt, um, ir nepieciešams nodrošināt uh, taisnīgas kompensācijas darba ņēmējiem un viņiem iespējas atrast citu darba vietu uh, komisijas paspārnē ir izveidota darba grupa, lai pētītu, kādas ir iespējas šo darbinieku pārkvalifikācijai. Tas viss ir jādara, bet ar to vien nepietiek. Un es gribētu Un mēs dzirdējām, ka komisijas priekšsādātājs savā runā par situāciju stāvienībā ziņoja, ka Eiropai ir nepieciešams nodrošināt darba ņēmēji sociālās tiesības, mums ir jāgādā, lai Eiropa to atcerētos. Protams, priekšsēdētā ir ļoti labi, ka jūs atgādinājāt katra pilāra vadībai, ka, katra, mm, ka sociālais dialogs uh, ir Eiropas prasība, bet ir nepieciešams domāt par jauniem instrumentiem, kas veicinātu strateģiskās investīcijas rūpniecībā, lai konsolidētu un atjaunotu stingru rūpniecisko bāzi Eiropā. Uh, Un tāpēc ir nepieciešams noslēgt ar uzņēmējiem uzvedības kodeksu, kas būtu plašāks nekā Renault gadījumā, kur gal galā tāpat slēdz rūpnīcu. Un tieši tāpēc es aicinu, lai Junkara kungs izvirzītu investīcijas un sociālo politiku savas darbības priekšplānā. Paldies tālāk, Hendeļa kungs. Uh, Godājumā komisāri, dāmas un kungi, komisija ir um, formulējusi plašus mērķus atjaunot uh, rūpniecisko bāzi Eiropā, bet uh, mēs redzam, ka ne tikai Caterpillar gadījumā reģionos tiek iznīcinātas darba vietas, un šie reģioni jau tā cieši no liela bezdarba. Ļoti bieži uzņēmumos, kuri ne tikai gūst pēļņu, bet arī nekādā gadījumā necieš no konkurēt eh, spējas trūkumu. Visbiežāk tie ir uzņēmumu, tās ir uzņēmuma pēļņas intereses, kas iznīcina uz, uzņēmumus. Bet eh, politikai vajadzētu domāt par um, prognozējumu ilgtermiņa rūpniecisko politiku Un um, Alstom jau arī nav nekāds uh, piemērs uh, ilgtermiņa, ilgtspējīgai rūpniecības politikai ne nacionālā, ne Eiropas līmenī. Mēs redzam, kādas uh, sekas rāda darba ņēmēju atlaišana, kad ir jāizmaksā kompensācijas no Eiropas globalizācijas fonda, ir jau, protams, labi, bet tas notiek uz nodokļu maksātāju rēķinu. Tieši tāpēc ir jāatgādina uzņēmumiem, ko nozīmē mm, darba vietu iznīcināšana un ir uzņēmumiem jāliek maksāt par eh, sociālpolitiskajām sakām. Paldies, eh, Lambērts kungs, paldies, priekšsēdētāja kundze Kater, Pilāra. No 2009. līdz 2015. gadam ir eh, par 50% palielinājis dividendžu izmaksas un mm, slēpt savus zaudējumus, un tas pierāda, mm, ka Par spīti finanšu krīzei, multinacionālo uzņēmumu peļņas paaugstināšana un dividendžu izmaksāšana, viņiem ir visu sākums un beigas, un Katarpilā nav izolēts gadījums, jo nu, no 2009. gada Eiropas uh, rūpniecībā nodarbināto samazin, skaits ir samazinājies par 15 līdz 20 uh, procentiem. Un, mm, Un šie uzņēmumi jums eh, Tīsens kundze vēl prasa stiprināt Eiropas globalizācijas iznīcināšanas fondu. Bet um, mēs arī zinām, ka šie uzņēmumi rada 20% no IKP. Un eh, tā ir taisnība. Te rūpniecībai ir milzīga loma mūsu. Uh, rūpniecības pārējā uz uh, energoefektīvu un resursu efektīvu ekonomiku. Un uh, te ir jādomā, lai mēs uh, drīzāk būtu līderi, nevis sekotāji. Emocijas, ko radīja Caterpillar slēgšana Goslī, mums ļaus izdarīt mācības, lai mēs pirmkārt, lai pielāgotu savu rūpniecības politiku. Pirmkārt, finansējumu nodrošināšanu. Ja tiek finansētas, ja tiek fiksētas uh, finanšu normas um, uzņēmumiem, kas ir pārāk lieli, lai varētu ciest uh, neveiksmi, tad uh, tas ir jādara arī šeit. Otrakārt ir jānosaka, ka piekļuva Eiropas tirgum būs atkarīga no mūsu Savienības sociālo-ekonomisko normu ievērošanas. Ir nepieciešams arī nodrošināt uh, reformu plānu industrijai, izvirzot uh, ambiciozus uh, un plašus plānus. Junkera rūpniecības plānam vajadzētu nevis izkaisīt naudu katrā vietā, kaut kur nedaudz uh, būtu tā vietā jākoncentrējas uz tās ieguldīšanu lielu rūpniecisko projektu ap, ap, atbalstā. Un šobrīd um, ir jādomā par eh, to, ka mašīnas aizstās eh, darbiniekus un eh, daudziem cilvēkiem darba vieta zudīs. Paldies, Šafhauser kungs, jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs atbildēsiet? Mr. Šafhauser. Šafhauser kungs. Monsieur Lambert, je vous ai... Lambert kungs, es klausījos jūs ar lielu interesi, bet Pirms, eh, pirms būt, nu, kļūt par deputātu, jūs bijāt eh, arī bankas prezidents, un jūs arī runājāt eh, par lielu investīciju plānu, jūs gribējāt attīstīt zaļo ekonomiku. Kāpēc jūs neatgriežaties pie šīs idejas? No otras puses, ja nevar runāt par protekcionismu, vai nevarētu vismaz runāt par apus vienpusējība šai ziņā. Es savā runā nevarēju pastāstīt visu, bija tikai 2 minūtes 30 sekundes, ko es, bet eh, šeit eh, es gribētu pieminēt arī šo lielo finansējumu no Eiropas bankām, kas ir noticis var daudz gadu gar, garumā un ir bijusi arī diskriminējoša eh, attieksme. Mēs neesam mētiecīgi veidojuši šīs investīcijas, mēs neesam ņēmuši vērā visus tirgus aspektus. Uh, arī sistēmu dažādību. Mēs eh, arī fokusējušies uz Eiropas investīciju banku un līdzīgām bankām esam centušies eh, arī virzīt šīs investīcijas, bet jāsaka, nevienmēr ir bijusi politiskā grība. Un ir nepieciešama šāda griba gan nacionāla līmenī, gan Eiropas līmenī, lai visi plāni realizētos kā paredzēts. Paldies! Tālāk, Beikungs. Alstom rūpnīca Belstromā ir Es ļoti ceru, ka šeit būs e, labāks e, rezultāts nekā tērauda Lietuvēs Grand Dungeon Florange, kas ir piemērs diktātoram, ka veids akcionāri. Kāds simbols 1879. E, gadā šī rūpnīca bija atvērta, un tur arī tika izveidots pirmais mūsu atgaitas vilciens, mūsu slavnē TGV prototips, un kur strādā, ja, 9000 darbinieki. Šobrīd šī rūpnīca ir tikai pakalpojumu sektors, un mēs e, redzam, ka tas iznīcina rūpniecību. Un vairāk nekā 33 e, e, tūkstoši rūpniecības darbietu tika zaudēti pēdējos gados Francijā. Mēs nevaram attaisnot mūsu līderus. Eiropas Savienība liek mums runāt par ekonomikas finansēšanu un runā par brīvu, neizkropļotu konkurenci, bet ir arī Eiropa, kas cīnās pret monopolu monopoliem, prasa um, arī šo te liel, lielāku cīņu pret monopoliem transporta un dzelzceļa sektorā. Un tas viss konkurences uh, labā. Tādējādi Belforta paziņojums par slēgšanu ir loģisks turpinājums Alstom lietai, kas aizsākās 2014. gadā, kad um, daļa tika pārdota ASV General Electrics. Uh, uzaicinājums, aicinājums uh, sargāt konkurētspēju ir atkarīgs no ražotnes vietām. Un tāpēc ir nepieciešams obligāti palīdzēt šai rūpniecībai, kas uz laiku mm, ka mm, ir ar problēmām, bet kas ir nacionālais lēpnams. Un būtu ļoti labi, ja uh, attiecīgi mūsu ministri vairāk fokusētos uz šo darbu, nevis uz saviem karjeras plāniem. Un absolūti nav, nepiec, nav pārsteidzoši, ka mm, mūsu ministrs neieklausījās Alstom aicinājumam. Makrons, tas ir ministrs, solīja nulli aplaišanu, bet eh, darba vietas eh, ir vairāk kā 2000 ir apdraudētas un 500 no Belfrota rūpnīcas. Um, mums ir nepieciešama stratēģija ilgtermiņa un arī jātiecās eh, mūsu mērķiem, izmantojot visus līdzekļus. Paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Rolins. Klots Rolins. 2016. gada februāris eh, Caterpillar restruktūrizācija. 400 eh, atlaistie um, attiecīga direkcijas eh, rīcība, arī atlaišana. Un rezultātā šodien mēs redzam atkal, ka Gosilī rūpnīcā tiek atlaists viss personāls. Un mm, nav veikts ne sociālais dialogs, ne arī darba ņēmēja interesi respektēts. Diemžēl Eiropas reģionā šis nav pirmais gadījums, arī nav pēdējais gadījums, kad uzņēmums tiek slēgts, bet tomēr eh, tas ir. Par to ir vērts aizdomāties. Un eh, es gribu at, at, atsaukties uz BEI bankas teikto, ka šeit ir neregulēts kapitālisms. Arī globalizācijas um, situācijā mums ir jāspēj rīkoties daudz ātrāk uh, un jārēģē un jāsargā uh, mūsu darbinieki, kas ir šī situācijas um, uh, upuriem. Mēs runājam par um, reindustrializāciju un. Uh, Eh, protams, ir apsveicama komisijas institīva sniegt finansējumu, divkāršot šo summu, eh, bet ir nepieciešams, lai būtu tāds pastāvīgs, eh, ilgstošs projekts, kas ņemtu vērā gan enerģētiku, gan transportu, gan arī digitālā aspektu. Mēs nedrīkstam būt naivi, mums ir jābūt spēcīgiem, mums ir jāskatās uz Ķīnu, jo šeit ir konkrēts nespējīga situācija un mums ir jāpakļauj mūsu uzņēmumu vieniem, vieniem un tiem pašiem mm, uz noteikumiem, piemēram, mūsu uzņēmums respektē visas vidas normas, bet Ķīnā viņi to pilnīgi ignorē. Tātad šī nav vienlīdzīga situācija, un mums ir jāizvērtē šī situācija, jānodrošina stabilitāte un jāspēj arī gūt mācības Mums ir jāaizsargā darba vietas, bet arī ir nepieciešams veidot industrijas un ekonomikas uh, tālāko perspektīvu. Paldies! Tālāk nākamais. Nākamā runātāja ir Voda Lona kundze. Es uh, esmu priecīga, ka parlaments uh, iesaistās šajā situācijā. Goselī un vēl eksportas uzņēmumi. Um, šie ir Eiropas uzņēmumi, mums ir jārēģē ar reālu industrijas politiku. Un šajā pašā parlamentā mēs esam arī pieņēmuši rezolūciju, lai atbalstītu dzelzceļa nozari, lai um, izmantotu visu potenciālu, arī Junkera plānu, lai sasniegtu mūsu mērķi. Tāpat laikā ceturtā dzelzceļa pakete, tā arī veicina šo nozari un ir tiešā veidā ietekmējis arī Alstom gadījumu. Eh, parlamenta viedoklis ir jāuzklausa eh, un mums ir ļoti daudz izaicinājumu. Viens ir mūsu industrijas aizsargāšana pret starptautisko konkurenci. Eh, un komisija veido noteikumus, ir arī dažādi modeļi, kas neatbalsta industriju. Mums ir nepieciešams strādāt pie politikām, kas dod publiskās investīcijas, ir jābūt elastīgākiem, ir jābūt spējīgiem sniegt atbalstu mūsu rūpniecībai, un tas ir ar fundamentālu nozīmi. Un visbeidzot, par sieviešu, vīriešu un ģimeņu aizsardzību, kuras tieši skar šī situācija. Valdībām ir jārēģē un arī attiecīgiem uzņēmiem jārēģē uz šo uz šo humano faktoru un nav jāliek peļņas loģika pa priekšu visam. One minute. Nikolsons, vienu minūti. Lielas paldies priekšsēdētāji. Tikai pirms divām nedēļām tika paziņots, ka ne, mm, tiks slēgts uzņēmums Ziemeļīrijā un tiks zaudēti, zaudēts ļoti daudz darba vietu. Diemžēl tas ir tikai piliens jūrā. Pagājušo gadu mēs dzirdējām par eh, Caterpillar un tad dzirdam visu laiku arī par jauniem uzņēmumiem, kas eh, slēdz eh, uzņēmumus un atlaiž darbiniekus. Piemēram, AT un tevi paziņoja, ka slēgs savu uh, filiāli un atlaidīs 300 cilvēkus. Es zinu, ka mums Ziemeļīrijā ir gan profesionāli darbinieki, gan ļoti motivēti darbinieki. Un, tas, un viņu devums nāk par labu vietējām kopienām, gan tieši, gan netieši. Un šīs kopienas uh, cietīs smagus zaudējumus eh, šādu uzņēmumu slēgšanu gadījumā. Un līdzīgi arī ir citur Eiropā. Manuprāt, Eiropas līmenī mums ir jānosaka risinājumi, iespējami izaicinājumi, kā mēs varētu cīnīties ar šādām tendencēm, lai mēs varētu izmantot nākotnes tendences. Un tieši tāpēc mums un uzņēmumiem ir jāstrādā ar dažādiem jautājumiem, bet izskatās, ka vietējie uzņēmumi to vadītāji nemaz neieklausās. Uh, Mr. Nicholson, there is a blue card. Nikals. Nikolson kungs eh, ir zilās kartiņas jautājums. Vai jūs atbildēsiet? Lielas paldies! Es klausījos kolēģi Likalsonu, arī jau iepriekš viņu esmu klausījis par šo jautājumu. Gribēju jautāt, kā ir iespējams realizēt šo reindustrializāciju, ja mums ir tik daudz brīvās tirzniecības nolīgumu, kas piedāvā tik daudz ieguvumu citām pasaules valstīm, un ir lētāk ražot šajās valstīs, nevis Eiropas Savienībā. Thank you. Nikolson kungs. Es gribēju pateikties kolēģiem par jautājumu. Ļoti interesants jautājums. Es saprotu, ka pašlaik komisārs gatavo atbildi un tiek izvērtētas dažādas sarunas par dažādiem līgumiem. Un es uzdevu šo jautājumu arī komisijai no lauksaimniecības komitejas punkta, skatu punkta. Un es jautāju, cik daudz līgumu mēs varam noslēgt, nesagraujot to, ko mēs Eiropā ražojam. Uh, Šeit nav runa tikai par TTIP un cita, bet arī par citiem, piemēram, ar Jaunzelandu un tā tālāk. Tātad ļoti daudz šādu līgumu, vienošanos, kas varētu materializēties, un tas patiešām rada bažas. Mums ir jāsaprot, cik daudz Eiropa vēl ir spējīga uzņemt, runājot par šādiem tirzniecības nolīgumiem. Paldies! Tas Arnes kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, kā jau visi kolēģi šeit, es arī vēlos, lai abi šie izņēmumi atrod pozitīvu resinājumu un lai Alstom varētu palikt eh, savā Belforas uh, rūpnīcā ar pietiekamu personālu, bet uh, ir uh, jautājumi par abu šo uzņēmumu atbildību, kas uh, lielā mērā ir uh, kopīga. Francijai ir liela atbildība. Jau vairāk nekā desmit gadus mēs uh, dzirdam atkārtotus uh, solījumus, uh, bet bez jebkādas konsekvences, bez jebkāda redzējuma. Un, protams, šī ir nacionālā atbildība. Arī Eiropai ir daļa atbildības. Jau daudzus gadus mēs neredzam, ka uh, tiek eh, piekopta reāla ekonomiskās politikas vadība, un tieši tāpēc ir pēdējais laiks, lai tas mainītos. Tāpēc ir kas jādara, ir jārāda eh, zīme, vēstījums, ka Eiropa ir gatava reālai ekonomikas un eh, rūpniecības politikai. Mums ir jārīkojas, lai mēs no tā vairs neciest, un, un tieši tāpēc es gribēju teikt, ka ir nepieciešams spēcīgs signāls, ka visas valstis un valdības aizstāv pastāv mm, pārmaiņas eh, Eiropas eh, centrālajā bankā, eh, kas var sniegt savu ieguldījumu reālā nodarbinātības plāna pildīšanā. Un mēs arī uzskatām, ka komisijai būtu jāpārdomā globālās konkurences noteikumi. Komisijai nevajadzētu liek šādas eh, lietas, kā tas ir bijis eh, darīt pagātnē. Ir nepieciešams arī investīciju plāns, desmitreiz spēcīgs investīciju plāns, kas eh, pievērstos visiem nākotnes sektoriem un pētniecībai. Un tieši tāpēc varbūt ir jādomā par rūpniecisko investīciju fondu. Uh, Mēs nesam lielāki idioti kā amerikāņi. Amerikāņi prot aizstāvēt savas ekonomikas intereses, un es domāju, ka arī Eiropas komisija var aizstāvēt Eiropas rūpniecības intereses. Un tieši tāpēc Ķīnai tuvākajos gados nevajadzētu piešķirt tirgus ekonomikas statusu. Liels paldies! Nākamais runātājs ir Lejerika kungs viena minūte. Es nedomāju, ka vajadzētu sākt uh, mūsu šo diskusiju par uh, deindustrializāciju. Uh, jo šādas eh, reālas eh, reindustrializācijas politikas nav. Ir jāuzdod eh, nopietni jautājumi, kā mēs varam piekrist, ka Caterpillar šajā laikā atlaiž darbiniekus, ka tu vadītāji saņem 1,4 miljārdus eiro. Kāpēc Alstom nevar ar rītdienas lokomotīvēm un um, vilcieniem nodrošināt uh, pasažieru pārvietošanos atbilstoši vides prasībām. Vai nu mēs runājam par uh, Junkara plānu vai par Eiropas investīciju banku uh, 4 miljardi eiro mēnesī vai par citām struktūrām, kā tas kalpo šiem uzņēmumiem, kā tas kalpo rūpnieciskās attīstības plāniem, darba ņēmēju izglītībai, Un kāpēc mēs eh, neizgudrojam, piemēram, dzelzceļa nozarē Airbus uh, plāna ekvivalentu? Un kā to dara, kāpēc mēs uh, dodam, nedodam darbiniekiem vairāk teikšanas uh, savu uzņēmumu pārvaldībām? Uh, Paldies, nākamais runātājs ir Žado kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāras kundze. Ir diezgan neticami, ka mēs regulāri atrodamies šajā hemiciklā, lai runātu par rūpniecības jautājumiem, un ikreiz mums nākas konstatēt vienu un to pašu. Taupības pasākumi vienmēr ir pilnībā izjaukuši mm, investīcija rūpniecība tiek pārcelta uz citām vietām un netiek radīti priekšnoteikumi sociālai un uh, rūpnieciskai sabiedrībai. Mēs uh, ikreiz redzam, ka Eiropas uh, rūpniecība piedzīvo vienu, pēc, vienu sakau pēc otras. Un ir mm, nepieciešama kopīga Eiropas stratēģija, jo nacionālās stratēģijas ir absolūti neveiksmīgas. Alstom ir pilnīgi liekuļi. Viņi rada skandālu, lai garantētu sev valsts atbalstu un uh, neko nedara, lai atrisinātu situāciju. 2007. gadā mēs uh, piekritām, ka. Mm, 14 līdz 25 procenti kravas pārvedām viņiem tiek garantēti, bet uh, to skaits ir tikai samazinājies. Ja mēs raugāmies uz uh, vienu miljonu eiro lielām nodokļu atlaidēm, kas uh, ļautu viņiem veidot uh, ilgspējīgu infrastruktūru vides prasībām atbilstošu infrastruktūru, taču šobrīd mēs redzam, ka mēs uh, saskaramies ar milzīgiem izaicinājumiem. Ir jāvei, jāveicina dzelzceļa kravu transports, jo tas ir ilgspējīgs, ekoloģisks un uh, ir diezgan nepieņemami raudzoties, ka šīs krāvas šobrīd tiek pārvedāts ar autotransportu. Mūsu pilsētās vienkārši drīz vairs nebūs gaisa, ko elpot. Liels paldies! Nākamais runātājs ir Monokungs. Komisāris kundze Žado kungs, es esmu diezgan pārsteigts, jo jūs uh, sūdzaties par uh, taupības politiku, bet neatzīstat tur vienotās valūtas uh, lomu. Bet tā ir Eiropas politika, kas uh, rada šo nožēlojamo situāciju. Jau 25 gadus uh, ir. Uh, Francijas rūpniecības problēmas, ko pierāda arī Alstom gadījums. Eiropas politiķi piedāvāja labāku nākotni nākotnē, bet rezultātus mēs redzam šodien. Ar jūsu neveiksmīgajiem konkurences noteikumiem jūs radat nelabvēlīgus nosacījumus Eiropas uzņēmumiem. Mm, runājot par valsts parādiem, jūs tos raksturojāt kā noziegumu pret pilsoņiem. Uh, bet uh, galu galā ieguvēji ir tikai lielie uzņēmumi un ir nepieciešams domāt uh, par uh, reāliem, reālu nacionālu stratēģiju, kādu to piedāvā Nacionālā fronte Francijā, lai atgriezt rūpniecību šajā valstī. Paldies, nākamā runātāja ir. Sanderas kundze, divas minūtes, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Man ir ārkārtīgi būtiski piesaukt uh, Alstom gadījumu kur um, manā vēlēšanu apgabalā ir apdraudētas uh, 480 darba vietas. Tas ir ārkārtīgi kaitīgi reģionam un tas uh, arī dārgi maksās Francijai. Tomēr Francija tai pašā laikā izrāda pilnīgu redzējumu trūkumu un uh, pārvirza līdzekļus uh, no viena, atņemot otram, nostādot uh, uzņēmumus vien pret otru. Jebkurā gadījumā Alstom gadījums ir simptomātisks par Eiropas uh, rūpniecības politiku, kas nav sasniedzis gaidīto. Un šobrīd ir nepieciešams atrisināt situāciju, lai nodrošinātu dzelzceļa sektoru konkurētspēju komisāris kundze, vai komisija uzsāks uh, strukturētu dialogu ar nozari, jo Eiropas līmenī tas uh, nodrošina 400 tūkstošu darba vietu. Tomēr bieži mūsu uzņēmumiem ir jācīnās uh, pret uh, ļoti aizsargātu konkurenci, subsiz, subsidētu konkurenci un jāstrādā valstīs, kuras um, izvirza saistošus uh, noteikumus par lokalizāciju. Eiropas komisijai ir jāizsargā sarunās ar Ķīnu, Japānu un ASV piekļuva šiem tirgiem, un varbūt tas izklausās naivi, un tomēr ir jāizsargā Eiropas tirgus uh, publiskajos iepirkumos, nosakot uh, simetriskas prasības. Tāpēc mēs komisāris Konze, ceram, ka jūs eh, tam eh, ka ne, neļausiet aizplūst eh, šīm intur, industrijām no Eiropas, nodrošinot ambiciozu rūpniecības politiku. Lielas paldies! Nākamais runātājs ir Bajēkungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāris Konze, jūs zināt, ka Caterpillar slēgšana Goslī nozīmē vairāk nekā 6000 darba vietu zaudēšanu, un tas ir skandalozi, un tas apdraud manu reģionu, tāpat kā daudzus citus reģionus Eiropā mēs redzējām, kāda bija Caterpillar vadītāja atbildība mm, un izturēšanās pret arotbiedrībām. Jūs, eh, komisāris Kunze, redzat, ka tas ir absolūti nepieciešams, jo mm, šis aklais eh, kapitālisms nemaz eh, neļauj mūsu reģionu vadībai pārkvalificēt darbiniekus. Tieši tāpēc mēs aicinām aicinātu nekavējoties pārtraukt taupības politiku un ieguldīt rūpniecībā, lai radītu kvalitatīvas eh, darba vietas. Globalizācijas dēļ jau mēs esam redzējuši ārkārtīgi daudz eh, cilvēcisku drāmu, tāpēc ir nepieciešams um, aktīvi iejaukties, lai apturētu katerpilāru slēgšanu. Ir eh, daudz eh, reģionu, kas ir eh, saņēmuši atbalstu no Eiropas un līdz pat 80%, lai novērstu šo uzņēmumu slēgšanu. Tāpēc Eiropai būtu ārkārtīgi Mm, konsekventi jāvēršas pret nodokļu paradīzēm. Ir nepieciešams eh, labāk aizsargāt savus, pilsoņu, savus pilsoņus, eh, veicināt eh, investīcijas, jo pretējā gadījumā šie, šīs darba vietas pilnīgi pamatot cieši Andersons kundze vienu minūtu. Ja mēs runājam, piemēram, par māju nojaukšanu Palestīnā, es atbalstu darbiniekus Belfāstā un citās vietās, kur tika zaudēts 250 darba vietas. Jo viens veids, kā varētu uh, sama, kā varētu ierobežot darba vietas zaudēšanu, ir ierobežot varbūt akcionāru ieņēmumus. Un un uh, pārvietot šos te uzņēmumus varbūt uh, lielākā geogrāfiskā reģionā. Bet, diemžēl, šeit mēs runājam par alkatību, nevis vajadzībām, un alkatība vienmēr ņem virsroku. Un ja nebūs šī globalizācijas koriģēšanas fonda, tad mana, mani vēlētāji nevarēs neko gūt, jo visu laiku tiek kontrolēts e, šo darbinieku iespēja piekļūt šādam globalizācijas koriģēšanas fondam, tad, kad viņi tiek atlaisti no darba. Paldies! priekšsādātājs Konze, 6000 darba ņēmēju cilvēku, ģimeņu tēvu, mātes kopš um, šo, šīs rūpnīcas uh, slēgšanas, uh, Caterpillar rūpnīcas slēgšanas uh, goslī būtībā atrodas uz lietas. Mums jāuzdod jautājums, vai šī slēgšana ir notikusi godīgi. Nē, tas tā nav. Un Caterpillar atbildīgie akcionāri, vadītāji, jums būtu jākaunās. Uh, īstermiņā mums ir jāpalīdz uh, skartajiem darba ņēmējiem. To ir iespējams izdarīt ar Eiropas globalizācijas fonda palīdzību, bet ilgtermiņā mums ir jādomā par godīgiem mm, pamatnoteikumiem Eiropā, uh, par struktūru nodrošināšanu, lai nodrošinātu darba vietas. Te es redzu trīs iespējas. Pirmkārt, eh, pārtraukta bēgšana no nodokļiem Caterpillar nodokļus ar ļoti zemu likmi maksā Šveicē, bet peļņu gūsta Beļģijā. Nodokļi ir jāmaksā tur, kur tiek paveikts darbs. Tas ir labs pamats princips, kur mums būtu jāizteno un jāatbalsta, un tāpēc ir ļoti labi, ka komisija ir sagatavojusi šādu priekšlikumu. Otrakārt, vai ir saprātīgi, ka valsts um, investīcijas, piemēram, industriālajos parkos Eiropas grāmatvedības normu dēļ ir gandrīz neiespējams? Atbilde, protams, ir nē. Un tas iznīcina investīcijas, un tāpēc eh, man ir ideja grozīsim starptautiskos eh, grāmatvedības eh, standārtus tā, lai šie ieguldījumi nebūtu jānoraksta viena gada laikā, Tādējādi mēs iegūsim darba vietas, veicot investīcijas no valsts sektora līdzekļiem un panāksim to, ka rūpniecība paliek Eiropā. Un treškārt, ir nepieciešami inovatīvi produkti, mums ir nepieciešams daudzas silīcija ielais Eiropā, pētniecība un izstrāde, un tikai tā mēs varēsim konkurēt ar zema līmeņa algu valstīm un veidojot uh, ekscelences klasterus sadarbībā starp uh, rūpniecību un uh, izglītības iestādēm, veidojot duālās izglītības modekļus, mēs to varam pa panākt. Un to mēs esam parādā Caterpillar un Alstom darbaņēmējiem, tāpēc šeit mums vajadzētu mazāk runāt, vairāk darīt. Paldies tālāk, Werneris kundze. Frau Präsidentin! Priekšsādātājs kundze, komisāris kundze, dārgie kolēģi! divi gadi. 1879. gads un um, 1940. Uh, gadi. Uh, vairāk nekā um, simts gadus uh, rūpnieciskās mašīnas nāk no Goslī, un vai tiešām šobrīd šīs rūpnieces ir jāslēdz? Uh, darba ņēmēju ģimenēm tā ir īsta katastrofa. Diskusijā vienmēr tiek aizmirsts, ka divi šie individuālie gadījumi iezīmēs tendence. No 2008. līdz 2014. gadam Eiropas rūpniecībā ir zaudētas 3,4 miljonu darba vietu, un viena pati Francija kopš jaunā gada tūkstoša sākuma ir zaudējusi vairāk nekā miljonu darba vietu sāncensība ar Ķīnu un citām valstīm dzelzceļa nozari un citas nozares nostādzam spiedienu. Konkurence, protams, ir izredzes dažiem, bet uh, tā apdraud arī nodarbinātību un dzen produktivitātes gaidas uh, pilnīgi nereālā līmenī. Tas uh, nodarbinātajiem uzliek tādu spiedienu, kas padara tos slimus. Un uh, mazina rūpniecisko bāzi Eiropā. Tam vairs nav nekāda sakara ar reālu tirgus ekonomiku. Francijas uh, valdība Alstom gadījumā ir iejaukusies, bet Parīze viena pati nespēs atrisināt uh, eh, pamat problēmu. Un uh, to, ka rūpniecība tiek pārcelt uz valstīm ar viszemāko algu, neviena valsts nevar atrisināt viena pati. Uh, Mums ir nepieciešams skaidri definēt mūsu intereses um, e- ES līmenī, lai veidotu uh, pienācīgu rūpniecības politiku un to aizsargāt ar tirzniecības politiku. Neiejaukšanās politikai vismaz šobrīd uh, būtu jāpieliek punkts. Liels paldies, uh, Salīnīkungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Katapilē un Alstom lēmumu negatīvā ietekme būs milzīga, īpaši Itālijā, manā valstī. Jo izskatās, ka darba vietas, kas atrodas eh, netālu no Milānas, eh, un šeit runa par 200 darba vietām, tiks zaudētas. Es ceru, ka Itālijas valdība arī risinās šo problēmu, jo uh, uz spēles ir likts liels darba vietu skaits, bet tajā pašā laikā ir jārunā par, arī par Eiropas Savienības kā tādas atbildību. Lai reindustrializētu mūsu kontinentu. Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Visu laiku tiek teikts, ka ražošana, rūpniecība nav vienkārši kaut kāda prasme vai joma, kas ir Eiropas Savienības kompetencē. Tomēr jāsaka, ka daudz kas netieši ietekmē ražošanas stimulēšanu. Mums jau tad nevajag sūdzēties par darba vietu skaita samazināšanos, ja mēs, piemēram, pieņemam pretrunīgu energopolitiku. Tad no vienas puses mēs sūdzamies par darba vietu zaudēšanu, bet tajā pašā laikā Ķīnai piešķiram kaut kādus atvieglojumus. Mums vajadzētu būt publiski pieejamai informācijai dalību valstīs, novēršot eh, nevēlamas investīcijas. Un ja politiķi kopā ar privāto sektoru nepalīdz atjaunot, restartēt mūsu um, ekonomiku, ja viņi tātad to nedara. Paldies. Pēdējais runātājs Lopes Kungs. Mums ir nepieciešams reindustrializēt Eiropu, jo tad mums būs ilgspējīga izaugsme, jo arī šī stabilā rūpniecība nodrošina labas algas, sociālo aizsardzību un stabilāku darba tirgu. Bet, lai to izdarītu, mums ir pirmkārt jāaizsargā esošie uzņēmumi. Man ir apnicis visu laiku tikties ar cilvēkiem, piemēram, Katalānijā, ar uzņēmumiem, arotbiedrībām, darba padomēm, kas pašlaik tiek restruktūrizētas, uzņēmumi tiek slēgti, un tagad mums arī ir Alstom gadījums. Un eh, pašlaik tiek veikts agresīvas izmaiņas eh, darba likumdošanā, lai ļautu uzņēmumiem palielināt peļņu un rīkoties agresīvi. Mums ir nepieciešama kopiena likumdošana, kas aizsargātu darbinieku šajā restruktūrizācijas procesā. Mums arī ir nepieciešama kopēja un harmonizēta standarta konsultācijām un informācijas atklāšanai. Paldies! Eh, brīvā mikrofona procedūrā pirmais runātājs Kēlī Kungs. Manuprāt, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, svarīgas diskusijas, jo viens no mūsu izaicinājumiem, lai Eiropa atkal būtu konkurētspējīga, ir nodrošināt šo reindustrializāciju un izpildītu 20. gada mērķus un citus. Ja Nē, tad, eh, tad Žanī kungs un arī eh, deputāti manā grupā eh, teica, ka mums būs tāda rūpniecības pašnāvība. Uh, ņemot vērā visas šīs te prasības, e, nu, tas radīs ārkārtīgi lielu kaitējumu, pirmkārt samazinot darba vietas un arī neļaus samazināt CO2 izmešus. Mums ir jāmācās no tā, kas ir noticis, mums ir jādomā par to, ko darīsim nākotnē un galvenokārt mums ir jāindustrializē, atkārtot jāindustrializē Eiropa, radot atbilstošu klimatu, tīpaši ņemot vērā arī esošās e, vides prasības. Jāsaka, tas ir milzīgs uzdevums manuprāt, mēs arī varam darīt tādas pamatlietas, eh, piešķirot resursus, lai reindustrializētu Eiropu. Paldies, nākošais runātājs Blanko Lopes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt mēs teicām, ka Eiropa ir nonākusi krustcelēs. Krīze pēc krīzes. Tās visas skar Eiropu, radot populismu, nacionālismu, uh, pilsoņu neapmierinātību, un tas viss ir saistīts arī ar nevienlīdzības pieaugumu, neatbilstošām algām, tiesību zaudēšanu un darba vietu zaudēšanu. Mums ir nepieciešams atjaunināt mūsu uh, rūpniecības politikas visā Eiropā, un ja to nedarīsim, tad neizpildīsim komisijas noteiktos mērķus palielināt uh, ražošanas uh, proporciju mūsu uh, rūpniecībā līdz 20%. Mums ir jāizmanto jaunas iespējas, jārada jaunas darba vietas un, protams, jāizvērās no sociālā dempinga un negodīgas konkurences, ko mēs redzam un novērojam jau dalībvalstu starpā, piemēram, tērauda jomā. Mums ir jāizveido Eiropas fonds, lai kompensētu uh, uzņēmumiem zaudējumus ar lielu energopatēriņu. Lapīnī kundze lūdzu. Paldies, komisārs Kunte. Konkurētspēja mm, globālajā tirgu, arī Eiropas eh, konkurētspēja nav atbildīga atdalīta no vajadzības reindustrializēt mūsu nozari. Tas ir risinājums, lai stiprinātu nodarbinātību, uzlabotu darba un dzīves kvalitāti, un tāpēc ir jāveicina arī konkurētspējas politika, ir jānodrošina investīcijas, kas ļaus uzlabot konkurētspēju. Um, Eiropas Savienībā ir pārāk sarežģīta likumdošana, bet uh, ir, ir arī dažādība ražošanas um, standartos un noteikumos. Mums ir nepieciešama brīvprātīga um, tāda attieksme un vienādi noteikumi. Un šie jautājumi tiek ļoti bieži celti um, sakrā ar manu darbu. Ražotāju aizsardzība šobrīd daudzās nozarēs neeksistē, piemēram, tekstilu, autobūvis eh, un tērauda rūpniecība nenotiek aizsardzība, un mums ir jācīnās arī pret dempingu un nevienādu konkurenci. Marijas kungs. Priekšsēdētājs kundze rūpniecība Eiropā saskars ar milzīgām problēmām. Pēdējo gadu laikā Simtiem rūpnīcu ir slēgtas un zaudētas tūkstošiem darba vietu. Un papildus tam mēs arī redzam, ka tiek atlaists darbinieki kā telpera un alstom rūpnīcās. Pateicoties uh, vienošanās uh, uzņēmumi ir atlaiduši tūkstošiem uzņēmumu. Caterpillar uh, ir paziņojis par uzņēmumu slēgšanu, neskatoties to, ka izdevās samazināt ražošanas izmaksas par 30%. Alstom savukārt eh, paziņoja par uzņēmumu slēgšanu eh, pēc eh, sarunām ar Francijas valdību. Un šeit mēs redzam taupības sekas. Un tas viss arī ir saistīts ar Beļģijas valdības politiku. Paldies, priekšsēdētāji! Kāda mums ir šī rūpniecības politika? Vai mums ir modelis, vai mums ir stratēģija, lai nodrošinātu Eiropas reindustrializāciju? Un kāda veida rūpniecības nozars mēs vēlētos Eiropā? manuprāt, eh, šodien daudzas lietika, lietas netika pieminētas, es daudzas lietas nedzirdēju, ko es būtu sagaidījis. Tomēr es gribēju varbūt konkrēti pieskarties noteiktiem konkrētiem jautājumiem. Attiecībās Caterpillar un Alstrom, protams, ka mums ir eh, jārēģē, mums ir jāizrāda solidaritāte ar cilvēkiem, kas zaudējuši darbu, bet mums ir jādomā, ko darīsim rīt, parīt, lai nebūtu tā, uh, kā rūpniecība Eiropā vispār tiek iznīcināta, piemēram, kā kuģu būve. Jo kuģu būve nodrošina reālu Eiropas produktu ražošanu, kurā ir iekļautas daudzas un dažādas komponentes, un mums noteikti vajag izmantot šīs iespējas, lai nodrošinātu reindustrializāciju Eiropā. Un tagad slēdzam debaš, debatas ar eh, mūsu deputātiem. Dodam vārdu Teisens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es tiešām atbalstu eh, šīs debatas un eh, esmu piezīmējis jūsu rekomendācijas. Vēlreiz gribēju norādīt, ka mūsu tūlītējā prioritāte būs atbalstīt tos, ko šie slēgšana ir tieši skārusi. Mēs Turpināsim izrādīt savu solidaritāti ar darbiniekiem un reģioniem, ko skar šādu uzņēmumu slēgšana, un esam gatavi piedāvāt arī savu atbalstu ar Eiropas fondiem, eh, juridisko akī pakotni un citiem politiku instrumentiem. Šodien var paziņot, ka komisija pieņēma priekšlikumu pagarināt atkāpi Uh, līdz pat uh, periodam, kas pārsniedz 2017. gadu uh, kas ir garantēts saskaņā ar globalizācijas fonda 16, 6. pantu 17. punktu. Mums ir nepieciešams turpināt uzlabot ietveru nosacījums izaugsmē, darba vietu skaitam un tā tālāk. Mums ir jāvienkāršo dažāda veida noteikumu un prasības. Uh, nodrošinot arī to, ka nodokļi veicina darba vietu razošanu, rad, radīšanu, nevis otrādi. Mums ir tieši jārīkojas, eh, radot darba vietas un padziļinot kopējo tirgu dažādās dimensijās. Un, protams, ļoti svarīgs rīks šeit ir investīciju plāns, kas varētu nodrošināt investīciju plūsmas atgriešanos vēsturiskajās robežās. Struktūrālās reformas investīciju plāna ietvaros nodrošinās ekonomisko atjaunošanos un uh, radīs tādu pamatīgu bāzi ilgspējīgai izaugsmai. Ja mēs runājam par stabilitātes un izaugsmas paktu, tad pirmkārt būtu jānorāda, ka Kateva pilaru un citu uzņēmumu slēgšana un stabilitātes pakts ir kaut kas pilnīgi cits. Stabilitātes pakts ir, paņem, ir pieņemts, lai nodrošinātu uh, valsts uh, finanšu stabilitāti un veicinātu ekonomisko izaugsmi. Un ir skaidrs, ka stabilitātes pakts uh, neattur investīciju uh, veikšanu, un to jau arī norādīja Junkara kungs nu šorīt no rīta. Un mēs redzam, ka par šo visu uzlabošanu atbildīgas gan dalībvalsts, gan Eiropas iestādes. Tik arī uh, pieminēts, eh, pieminēta Eiropas parlamenta rezolūcija par Eiropas dzelzceļu tīklu konkurētspēju. Mēs zinām, ka ir šāda rezolūcija, rezolūcija mēs arī gatavojam atbildes uzmetumu un uh, gribu jums teikt, ka mēs patiešām esam ņēmuši vērā šo jautājumu un patiešām atbalstam, ka jūs liekat šo te uzsvaru uz uh, nozars dzīvotspējas saglabāšanu. Uh, par starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem, par to jūs ļoti daudz runājāt. Es varu teikt, ka komisāri Malmstrom ir laba sarunvedēja, viņai ir stingra pozīcija, un viņa jau vairākas reizes ir norādījusi, ka mums nebūs līguma, kamēr nevienosimies par visu, bet ir jāsaprot, ka šī līguma mērķis ir nodrošināt kaut ko labu, nevis sliktu Eiropai, un viņa ņem vērā arī visas sociālās sekas, un rīkojas Eiropas labākas nākotnes vārdā. Runājot par tirgus ekonomikas statusu Ķīnai, ko jūs jau pieminējāt, vienalga kāds būs lēmums, ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs efektīvi tirzniecības aizsardzības instrumenti un jāsaka, mūsu rīcībā esošie rīki tiks uzasināti, nevis notrulināti. Un nobeigumā franču valodā teikšu. Es gribētu teikt eh, tāpat kā Baikungs, eh, kā arī es eh, dažkārt tiešām atbalstu to reakciju no Goseli arotbiedrībām. Eiropa ir, lai atbalstītu un lai palīdzētu. Un es esmu optimiste. Nevajadzētu krist pesimistā, pesimismā. Un pagājuši gada Valonija mēs esam saglabājuši 9300 darba vietas. Uh, Un tās ir darba vietas ar lieliskiem uzņēmumiem, ar milzīgām zināšanām un darbiniekiem, kas uh, ražo ļoti augstas kvalitātes ražojumus. Tas ir Šarleroā lidostas apkaimē un arī um, apkārt Briselei. Uh, šeit uh, ir daudzi tādi vēstījumi un mums visiem kopā jāstrādā nākotnes labā. Paldies! Paldies, komisārs kundzei. Kolēģi, debats ir beigušās un.